ar to, ko viņa plāno darīt. Esiet vēlreiz sveicināti. Paldies, ka ieradāties. Okay. Excuse me. Honorable Chair, esteemed committee members priekšsarētais kundze, godātie kolēģi. Dzīvē ir svarīgi saukt lietas īstajos vārdos, neizskaistinot. Šobrīd 26 miljoni iedzīvotāji Eiropas Savienībā ir bez darba. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram pieņemt. 7,5 miljonu jauniešu Eiropā vecumā no 15 līdz 24 gadiem nestrādā un arī nemācās To mēs nevaram pieņemt. Vairāk kā 124 miljoni iedzīvotāju saskaras ar nabadzības vai sociālās atsantības risku. Arī to mēs nevaram pieņemt. Līdz ar to mani mēķi nākamajiem pieciem gadiem ir absolūti skaidri. Cīnīties par vairāk darba vietām, labāku sociālo aizsardzību, cīnīties pret nabadzību un sociālo atstumtību. Tās ir prioritātes daudziem eiropiešiem. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka tās ir prioritātes arī jums. Kolēģi. Gan līdz 23 gadus strādājot Eiropas parlamentā, man cīņa pret šo iestādi ir tikai augusi. Esmu apliecinājusi savu vēlēšanos virzīties Eiropas virzienā, ir er, sasniedzot progresu taustāmiem rezultātus iedzīvotājiem. To vienmēr esmu darījusi ar plašu atbalstu. Varu atsaukties savu neseno ziņojumu par Eiropas banku uzraudzības iestādi un EMU reformu mana apņemšanās nodrošināt, ka mums ir vairākums, e, kas atbalsta pakalpojumu direktīvu. Esmu vienmēr strādājusi, cenšoties rast kompromisus, sadarbojoties e, starptautiskajām grupām, citām iestādēm. Ja apstiprināsiet mani amatā, komisāru, kas atbildīga par sociālām lietām, prasmēm un darbspēku mobilitāti, tad turpināšu strādāt ne, nevildzinoties. Finanšu ekonomiskā krīze ir mūs skārusi smagi. Tas, kas Eiropas Savienībai bija jāizdara, lai cīnītos ar krīzi, bija nepieciešams, un mēs sākam redzēt po, jau pozitīvus iegūmus, kaut arī tie pagaidām ir nelieli. Tomēr neesam spējuši atjaunot Eiropiešu uzticību jaunai komisijai būs jāsasniedz taustāms rezultāts. Tā, lai to redz un jūt visi iedzīvotāji. Komisijas priekšsarētājiem un kandidāts Žanklots Junkers ir lūdzis mani nodrošināt to, ka vārds sociālais atkal ir pietiekami svarīgs, runājot par mūsu ekonomiku. Esmu gatava uzņemties šo izaicinājumu jo esmu pārliecināta atbalstītā uh, sociālā tirgus ekonomikai, ir absolūti skaidrs, ka jaunai komisijai būs īpaši jāstrādā sociālajā jomā. Tā kā jūs dzirdējāt, esmu atbildīgi par vairākām jomām un vēlos darīt visu iespējamo sadarbojoties ar citiem komisāriem, komisāru vicepriekšsēdētāju Katainen kungs, Dombrovskis, Moskovičī. Mums jānodrošina tas, ka tuvākajos piecos gados mēs ņemam vērā sociālās prasmes katram pasākumam, kur pieņemam. Uh, cienījamie kolēģi, kā teica Žans Klāts Junkers, krīze neizdosies pārvarēt tikmēr, kamēr 26 miljoni eiropiešu būs bez darba. Manuprāt, mēs nevaram izvēlēties starp konkurētspēju un sociālo taisnīgumu, jo tās ir uh, viens, viens medaļas divas puses, kas kopā veido sociālu ekonomiku un uh, konkurētspējīgu un solidāru tirgu. Mana loma būs veicināt to, lai tiktu radīti uh, labāki. Uh, darba apstākļi tiem, kas vēlas atgriezties darba tirgu un cīnīties pret atstumtību un nabadzību. Tas nozīmē, ka mums ir jātīsta nodarbinātības tirgus Eiropas līmenī, tāds tirgus, kas būtu dinamisks un integrēts, kurā darba ņēmējiem ir iespēja iegūt nepieciešamās kompetences, lai eh, tās būtu saskaņā ar uzņēmumu vajadzībām, neatkarīgi no tā, kur šie cilvēki atrodas Eiropas Savienībā. Piemērota apmācība, kas būtu pieejama visiem, tāpat arī ilgtermiņa eh, bezdarbnieku iekļaušana tirgū un strādājošo mobilitāte ir pasākumi, kas ir absolūti nepieciešami šobrīd Eiropā, lai mēs atgrieztos uz izaugsmas eh, ceļa un samazinātu nabadzību. Tie, kas man pazīst lieliski, zina, ka es nekad necenšos rast vienkāršots risinājums eh, sarežģītām problēmām. Tas nav ticami, tas nav godīgi un tas nav efektīgi. Es vēlos taustāms rezultātus. Es vēlos, lai uzņēmumi var attīstīties un piemēroties eh, straujajām pārmaiņām, kuras izraisa globalizācija, kurā arī mēs aktīvi piedalāmies. Es vēlos, lai nodarbinātie un darba devēji var kopīgi veicināt eh, pieminotās vērtības radīšanu, un lai tas notiek, respektējot viņu pamatiesības un vienlīdzīgas iespējas visiem. Sievietes un vīrieši, kas eh, strādā vai nu valstī, kur viņi, nu, kuras viņi nāk, vai arī kādā citā valstī, strādājoši ar īpašām vajadzībām, viņiem visiem ir jābūt iespējai piekļūt darba tirgumu. Un viņiem visiem ir tiesības uz vienlīdzīgu atlīdzību par vienu un to pašu darbu. Starp citu, mūsu konkurētspējas uh, uzturēšana un mūsu sociālās aizsardzības sistēmas ilgtspēja um, ir, nozīmē arī to, ka mums ir jānosoda pārkāpumi. Tāpēc arī es vēlētos izvirzīt četras prioritātes, eh, kas, manuprāt, ir vienlīdz svarīgas. Vispirms darba vietu radīšana. Darba vietas, kas eh, ir pazudušas krīzes dēļ, tādu ir miljoniem. Un, lai mēs dotu jaunas perspektīvas strādājošiem, mums vispirms ir jārāda jaunas darba vietas, Uzņēmumiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir nepieciešama labvēlīga priekšnoteikuma, lai tie varētu attīstīt savas tradicionālās aktivitātes vai arī uzsākt inovatīvas aktivitātes un e, piekļūt jauniem tirgiem. Otrakārt, piekļuva darba tirgu. Masveida bezdarbs pastāv vienlaikus ar e, darba spēku novecošanos Un bieži vien, ja arī jauniem cilvēkiem trūkst nepieciešamo kompetenci, lai viņi varētu piekļūt darba tirgumu, viņiem nav iespējas iegūt, stabi iegūt stabils darba vietas. Tāpēc ir nepieciešams īstenot papildus centienus, lai um, palīdzētu šiem jauniešiem, lai palīdzētu viņiem pilnībā piekļūt darba tirgumu un lai iekļaut arī ilgtermiņa uh, bezdarbniekus darba tirgumu. Viens no risinājumiem būtu labāka strādājošo mobilitāte. Mums tā ir jāveicina. Treškārt, kvalifikācija. Mūsu konkurētspēja vispirms jau ir atkarīga no mūsu kompetencēm. Mūsdien strādājošie īsteno vairākas karjeras savā profesionālajā dzīvē, un mums ir jācenšas atgūt nokavēto, attīstot kompetences un talantus, eh, kāda ir strādājošiem, neatkarīgi no tā, vai runa ir par jauniem vai kādos veciem cilvēkiem. Ceturtkārt, sociālā aizsardzība. Sociālā aizsardzība ir ārkārtīgi izšķirīga investīcija, no kuras ir atkarīga mūsu nākotne. 2010. gadā mēs nospraudām skaidru mērķi. Līdz 2020. gadam mēs vēlamies par 20 miljoniem samazināt uh, to cilvēku skaitu, kuri cieš no nabadzības un sociālās atstumtības. Bet, diemžēl, ir noticis gluži pretējais, un krīze ir novedusi pie tā, ka nabadzība un sociālā atstumtība ir tikai gājusi plašumā. Mūsu sociālās aizsardzības sistēmai jābūt efektīgākai un labāk orientētai uz rezultātiem, vienlaikus tai ir jābūt ilgspējīgai ilgtermiņā. Dotie kolēģi, lai sasniegtu minētos mērķus, izmantošu instrumentus, kas ir pieejami komisijai, īpaši koncentrējoties uz četrām stiprajām pusēm. Vispirms ir jāmobilizē nepieciešamās investīcijas. Mans mērķis ir veicināt investīcijas darbvietu izveidēji un palīdzēt uh, Eh, atgriezties darba tirgu bezdarbniekiem. Šajā kontekstā es sadarbošos ar vicepriekšsēdēju Jirkī Katainen, lai palīdzētu mobilizēt 300 miljārdu eiro investīcijas, par kurām paziņoja Žanklauds Junkers. Varu pierādīt, varu apliecināt, ka eh, centīšos veikt ieguldījums cilvēkos, Eiropas sociālo fondu, Eiropas fondu visvairāk riskam pakļautajiem un Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu, kuriem ir jākoncentrējas uz nepieciešamo prasmu nodrošināšanu un cīņu ar nabadzību. Strādāšu pie tā, lai pēc iespējas ātrāk dalību valstīs tiktu ievies jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, ir nepieciešams izmantot jauniešu garantijas schēmas, uh, padarīt to par realitāti. Otrkārt par ekonomisko pārvaldību. Tā ir nepieciešams darboties efektīvāk. Nodarbinātības un sociālajām politikām ir jābūt daudz vairāk jūtamām Eiropas pusgadā. Šajā jomā es cieši sadarbošos ar vicepriekšsarētāju Dombrovski un kolēģi, kol, kolēģi Moskovičī, lai nodrošinātu, ka lēmumi tiek labāk ņemti vērā, veicot struktūrālas reformas Ir nepieciešams e, padziļināt e, uzsāktās reformas dalību valstīs, bet lielāku uzmanību ir jāpievērš taisnīgumam un ilgspējībai šajās reformās. Atbalsta programmu so, e, izvērtēšanas sociālais, sociālā ietekme dos lielāku ieguldījumu šī mērķa sasniegšanai. Es sadarbošos ar vicepriekšsēdētāju Dombrovskis sociālā dialoga jautājumā, lai nodrošinātu, ka darbinieki un darba devēji nacionāla Eiropas līmenī ir patiesi partneri Eiropas pusgadā. Svarīgs un sarežģīts sociāls reformas ir pilnībā jāapspiež ar sociālajiem partneriem, ieskaitot visus, kas darbojas eh, šajā jomā, tā skaitām MVU un pašumdarbinātās personas, kas nodrošina lielāko daļu darba vietu šobrīd Eiropas Savienībā. Treškārt, atbilstoši kopējie noteikumi ir ļoti svarīgi eh, vienotu noteikumu nodrošināšanā un neradot pārlieku lielu slogu. Es cieši sadarbošos ar dalību valstīm, lai nodrošinātu esošās likumdošanas pārņemšanu un īstenošanu. Es domāju, ka darbība šajā jomā ir jāstiprina. Saskaņā ar pārdomāt regulēšanas programmu esmu pārliecināta, ka ir nepieciešams izvērtēt likumdošanu, lai tā būtu efektīva, samērīga un vienkārši īstenojama. Mums ir jāpalīdz aizsargāt strādājušos no jauniem riskiem. Es ierosināšu arī modernizēšanu un, kur nepieciešams un iespējams arī vienkāršošanu e, likumdošanā, saglabājot augstu aizsardzības līmeni. Tāpat es izskatīšu un izstrādāšu jaunas iniciatīvas, kur tas ir piemērojams, it īpaši saistībā ar mm, strādājušo mobilitāti. Visbeidzot, mans uzdevums ir panākt labākos rezultātus no mūsu rīcībā esošiem instrumentiem un partnerībām, un tuvāko gadu laikā kopā ar Eiropas parlamentu, padomu un tās dalībiem valstīm sociālajiem partneriem un maniem kolēģiem komisijā izveidot tādu Eiropu, kas ir godīgāka un ilgspējīgāka. Nākamo piecu gadu laikā strādāšu ciešo sadarbībā ar Eiropas parlamentu un būšu pieejama diskusijām ar jums par mūsu darba gaitu. Mums ir kopīgs mērķis - cilvēki, viņu veselība, viņu darbs, viņu labklājība, jo cilvēki, tas ir galvenais Eiropā. Jūs varat paļauties uz mani, būšu jūsu sabiedrotā šī mērķa sasniegšanā. Paldies!